Armēnijas delegācijas pārstāvim, ka šobrīd mēs runājam par uh, sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas izskaušanu, jo šodien ir diena, kas veltīta šai rīcībai. Tagad vārds Vikstro uh, Korats Bildskundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundz, komisāra kungs. Mums visiem vienprātīgi ir jāprasa pārtraukt šo barbarisko rīcību, e, sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu. Man priecē tas, ka komisija ir apņēmības pilna rīkoties, piešķirot atbilstošu finansējumu šīs, šie skaitļi ir eh, satriecoši. Ir runa par miljoniem sieviešu un meiteņu, un ka tas notiek arī Eiropā, ka mums pusmiljons sieviešu un meiteņu ir pakļauti šim riskam. Tā ir jāuzskata par vardarbību pret sievietēm un bērniem, un ir jā vēršas uh, um, kā pret kriminālu noziegumu, pret šo dzimumu orgānu kropļošanu. Un ir, protams, katreiz, kad mēs par to runājam, uh, tiek teikt, nu jā, Eiropa uh, rīkojas tā aizbildnieciski, mūs pamāca, mūsu tradīcijas ir atšķirīgas. Šāda attieksme ir absolūti nepieņemama jo ANO ģenerālsekretārs Banki Mūns ir teicis, ka kultūrā mums ir jāsaglabā tas labākais, bet sliktais ir jāatstāj pagātnē. Un eh, vardarbību nekad nevar attaisnot ar kultūru, tradīciju vai reliģiju Mēs nevienam neko neuzspiežam, mēs iestājamies par vispārējām cilvēku tiesībām un uh, brīvībām un pamatvērtībām, kas ir ierakstīts ANO hartā. Mums ir jāmaina arī attieksme un jāatbalsta uh, skaidrošanas, izglītošanas kampaņas, ko īsteno uh, nevalstiskās organizācijas mūsu valstīs. Mums ir jāatbalsta arī uh, izglītības un veselības aizsardzības darbinieki. Tāpat jāpalīdz labāk identificēt riska grupas, lai īstenot profilaksi. Es uh, gribu arī atbalstīt uh, komisijas uzsākto neiecietības kampaņu pret sieviešu dzimumu izkropļošanu. Mums ir jāstrādā ar pilnu apņēmību un kopīgiem spēkiem. Paldies, Korācas Bildes kundzei un vārds tagad Gurmais kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, komisāri, kungs. Uh, gan par spīti starptautiskās kopienas un valstu valdību vadītā eh, centieniem šie skaitļi ir satraucoši gan pasaulē, gan arī Eiropas Savienībā. Tas ir nopietnu bažu